grupām arī mainīt komisiju un delegāciju nomināciju. Šo vārdu, šie vārdi būs eh, redzami plenārsēdz protokolā, ja netiek iesniegtas iebildes līdz protokola apstiprināšanai, tad šīs nominācijas tiks uzskatītas par akceptētām dažādas